Gribēju jums pateikt, ka trešajā vēlēšanu kārtā ir nepieciešams vienkāršais vairākums. Lukas kungs. Herr Präsident, können Sie bitte erläutern? Priekšsēdētāji kungs, vai jūs varētu paskaidrot, kā tad ir iespējams šīs balss, kas neskaitās, ka tiek nobalsots un pēc tam neskaitās? Ja, Sie können. Jūs varat balsot, tad ierīce reģistrē jūsu nobalsojumu, pēc tam jūs varat visu izdzēst, un uh, jūsu balss nav derīga, un jūs varat uh, tā tad uh, nospiest savu izvēli, apstiprināt to, bet pēc tam jūs varat izdzēst visus uzvārdus, un tad balsojums ir nederīgs. Nu, tās uh, ir līdzīgi it kā jūs, ja jūs uh, urnā iemestu tukšu vēlēšanu biļetenu. To tad arī uzskatu par nederīgu. Tagad nākamā vēlēšana kārta lūgtu jūs atkal atzīmēt attiecīgos uzvārdus, un tad es arī skatīšos, kad būsiet gatavi, kad būsiet paspējuši nobalsot. Jā, ich muss mich korrigieren. Dāmas un kungi, man ir nedaudz sevi jāizlabo. Man nu pat eh, paziņoja, ka es eh, kļūdījos attiecībā uz Rēna kungu. Es nolasīju nepareizu skaitli. Viņam bija 304 balsis, nevis 384. Es atvainojos. Tātad viņš līdz ar to nav ievēlēts. Tagad viņš arī var kandidēt trešajā vēlēšana kārtā. Jā, nu tāda cilvēcīga kļūda. Es vienkārši nolasīju nepareizo skaitli. Rēna kungs, es atvainojos. Jums, diemžēl, ir jāpiedalās vēl trešajā vēlēšana kārtā. Aber der Wahlgang kann jetzt eröffnet werden. Herr Kaspari, vielen Dank für den. Kaspari, kungs, paldies, ka jūs man pateicāt, eh, ka esmu pielēdis kļūdu. So. Wir kommen zum dritten Wahlgang. Trešā vēlēšana kārta. vārdus jūs redzat savās ierīcēs un sākam trešo vēlēšanu kārtu. Haben alle Kolleginnen un Kollegen gewählt? Vai visi kolēģi ir paspējuši nobalsot? Vai vēl kāds turpina balsot? Nē, tad beidzam balsot. Nobalsoja 706 kolēģi. 690 ir derīgas balsis, 16 nederīgas. Ir nepieciešamas 346 balsis, lai kandidāts būtu ievēlēts. Tā ir absolūtā, tas ir absolūtais vairākums. Renkungs 373, Lamdorškungs 367, Lunačiks Lunds 319 Pāpa Dimūs kungs 302 balsis, Čarnecka kungs 284, Kastailo kungs 110 balsis. Tā tad ir ievēlēti sekojoši kolēģi Rēna kungs, Lāmsdorfa kungs, Lunačekas kundze, Papadimūlis kungs un Čarnecka kungs, jo šajā kārtā bija vajadzīgs vairs, vai, tikai vienkāršais vairākums. Nimmt irgendjemand die Wahl nicht an? Vai kāds uh, nav mierā ar šo rezultātu? Nē, tad es visus ievēlētos kolēģus sveicu, un tagad Eiropas parlamenta prezidijs ir ievēlēts. Ja mēs runājam par kvestoru vēlēšanu, es piedāvāju visus kandidātus, kandidātu sarakstu iesniegt līdien, rītdien līdz pulkstens desmitiem. Tātad otrais jūlijas 10.00 un es visus kolēģus tātad lūgtu uz telpu R00101 Luīzes Vaisas ēkā. Tur var iesniegt šos sarakstus un rītdien mēs darbu turpināsim 9.00. Paldies!